Un tagad darba kārtība, respektīvi tās grozījumi. Priekšsēžu konferences saskaņā ar 149. reglamentu pantu ir apstiprinājusi e, darba kārtību, tā ir izdalīta, izsūtīta, e, un tagad saskaņā ar politisku grupu vadītājiem es jums ierausinu, lūdzu mirkli, es redzēju jūsu pieteikumu. Tātad saskaņā ar politisku grupu vadītājiem es ierosinu balsojumu par ziņojumiem par um, uh, ārpolitiskajām debatēm atlikt uz ceturtdienu un balsojumu par um, deleģēto komisijas regulu par etilu alkoholu, kas ir lauksaimniecības izcelsmes, jau noturēt trešdien. Tātad drošība ceturtdienā, etīla alkohols trešdienā es redzu nospiedošu eh, vairākumu eh, par šiem ierosinājumiem. Tagad kolēģi Zubera vēlas izteikties. Paldies priekšsēdēm. Norādu uz to, ka pagājušās nedēļas piekdienā eh, prezidents Porošenko ir parakstījis likumdošanas uh, pakete, kas aizliedz komunistu simbols viņa valstī, vai jūs nešķiet, ka tas ir demokrātiskās brīvības ierobežojums? Ko jūs grasties darīt šajā sakrā? Paldies, eh, es domāju, ka tam gan nav sakara ar šīs dienas darba kārtību. Eh, atvainojiet, vēl deputāts Viotī, lūdzu. Priekšsēd. Itālijas laikraksti šodien pauž ziņu, kas ir ļoti nozīmīga Budapeštā. Ir 39 gadu veca persona, kurajam, kurš tiek apdraudēts kopš pagājušā gada tādēļ, ka viņš ir homoseksuālists, aktivists. Viņu nemitīgi apdraud e, dažādās tīmekļa vietnēs zināms Eh, politisko partiju Timothyvietis jau ir eh, izsludinājuši 10 tūkstošu balvu uz viņa eh, slepošanu. Mēs esam svinējuši cīņu dienā pret homofobiju un Tā taču nevar būt, ka eh, kādā Eiropas Savienības dalībvalstī cilvēkam tiek draudēts ar eh, nāvi, tādēļ, ka viņš cīnās par homoseksuālas tiesībām. Tad aicinu jūs, kolēģi, doties uz Budapeštu un uh, nosodīt šos uh, aktus, kas ir absolūti nepieņemami. Bet tam tomēr biotīkums nav saistības ar šīs dienas darba kārtību. Labi. Pirmdien šodien, eh, kas attiec uz šodien, šīsdienas darbkārtību, vai kāds vēlas izteikties, nevēlas. Par otrdienu. Zaļo un S&D grupa lūdz sarīkot debats par padomus un komisijas paziņojumiem, eh, bet noslēgt šīs debates ar rezolūciju. Zaļo grupa turklāt vēls, lai tas būtu personāla balsojums. Un tagad dod vārdu deputātei Harmsai pamatojumam. Man politiskā grupa jau pagājušajā plenāra sēžu nedēļā, kad kļūst zināms Viktora Orbāna ierosinājums atjaunot nāvs sodu Ungārijā un izsūtīt uh, aptaujas lapu, kurā uh, Eh, tātad eh, tiek ierosināts eh, bēgļu politika Ungārijā noteikti referendumu ceļā. Mēs ierosinājam, ka ir nepieciešamas debates un to noslēgumā rezolūcija. Ne tikai kopš Tavāreša ziņo mēs redzam, ka Ungārijā ir problēma ar Viktoru Orbānu un viņa pārstāvēto vairākumu, kas neciena eiropeiskās vērtības, bet aktīvi vērš politisks pasākums pret to. Uh, Lai Eiropas Savienība ilgtermiņā spētu darboties un būt viengabalai, mums ir vajadzīgs ne tikai uh, uh, finanšu uh, līgums, bet mums ir arī jāiestājas pa vērtībām. Un tādēļ es uzskatu, ka mums ir nepieciešams šajā plenārā sesijā pieņemt rezolūciju šajā jautājumā. Paldies sociāldemokrāta grupas vārdā, Gerēro kungs. Pamatot. Paldies, priekšsēdētāji. Nav nepieciešamības vairāk argumentēt eh, par to, cik nepieciešama ir rezolūcijas atbalsta pamatā, ko jau norādīja deputāti Hārms. Mana grupa vēlētos, lai šī rezolūcija varētu tikt ehm, nogatavināt kādu laiku pēc rītdienas pēcpusdienas rezolūcijas, uh, e, rītdienas pēcpusdienas, un tāpēc piedāvājam rezolūciju likt uz balsojumu jūnijā. Ja būs rezolūcija, tad lai balsojums notiktu jūnijā. Pirms es uh, izsludinu balsošanu par šiem ierosinājumiem, šādu paziņojumu par procedūru. Latvijas prezidentūra ar 14. māja vēstuli man informēja, ka tā kā padomē nav nostājas šajā jautājumā, tā šajā debatē nepiedalīsies. Un man ir arī premjerministra Orbāna vēstule, kurš uh, lūdz ļaut viņam piedalīties šajā debatē. Par procedūru vēlas jūs informēt, ka man nav zināms tāds gadījums, kad padomas prezidentūra nepiedalās parlamentu debatē, uh, ar šādu pamatojumu, ka nav uh, padomēji savas nostājas šajā jautājumā. Ja müssten... Tad jau mums daudzās uh, likumdošanas jautājumos būtu jākonstatē, ka padome uh, visu laiku ir brīvdienās. Tas nevar būt arguments. Premjeras Orbāns, protams, tiks uzaicināts uz parlamentu, ja viņš tā vēlas, es to darīšu. Esmu pieturējies pie šāda principa, kopš esmu parlamenta priekšsēdis. Um, ehm, padoms pārstāvi var šeit pārstāvēt uh, savas politiskās pozīcijas, un es pat uh, uzskatu, ka tā tam būtu jānotiek. Eiropas debatēm politiskām būtu šeit jānotiek, tādēļ es vēlos Orbānu kungu vēlmi izpildīt. Taču nevēlos, ka Orbāna kungs e, uzņemtos prezidentūras lomu. Tādēļ mums ir jālēmī par procedūru. Un tādēļ es esmu lūdzis politisku grupu vadītājs īsi pēc šīs e, sesijas atklāšanas e, ierasties pie manas birojā, lai mēs tik skaidrībā, kā no procedūras viedokļa risināsim šo jautājumu. Jūs dzirdējāt Hāms kundzu un Gerero kungu, eh, vai kāds gribētu runāt par zaļo un sociāldemokrātu pieteikumu Intfelds kundzi? Paldies. Priekšsēd man grupa atbalsta zaļo priekšlikumu. Mēs arī atbalstam, ka mājā tiktu pieņemta rezolūcija, jo jūs teiktais tikai parāda cik steidzam parlamentam šajā jautājumā ir jāpauž savu nostāju. Es domāju, mums nebūtu jāgaida. Mana grupa no visas sirds atbalstīs ierosinājumu. Labi, tad mums jākonstatē, ka Hārmsas kundze lūdzu pagaidiet, ka ir identisks pieteikums rezolūcija, bet ir divi atšķirīgi pieteikumi par Eh, laiku. Sociāldemokrāti vēlas sarīkot šo, eh, sanāksmi, šo debatu jūnijā, bet jūs tagad atbalstat mājās rīkot to. Kurš vēlas uzstāties pret? Lūdzu, Sājerkungs. Priekšsēžkungs. Es domāju, ka š, tas, kas šeit notiek no procedūras viedokļa, ka kāds, e, e, kas nepiedara pie politiskā vairākuma kādā dalību valstī, e, šeit vēlas sarīkot debatu, un mēs tad prasam debatu, tas nav pareizi. Rebeka Hānus minēja divus iemeslus, kādēļ tam vajadzētu notikt, abi ir farsi. Pirmais bija par nāvs sodu. Viktors Orbāns sarunā ar prezidentu un arī publiskos paziņumos ir skaidri pateicis, ka viņš nekādas soļas nespērs, lai nāvs sodu ieviest nav nekas tāds plānots. Otrs ir par referendumu Ungārijā. Referenduma Ungārijā nav, un Rebeka Hārmsa, um, kad viņi uh, grib ref, uh, rezolūcijas rīkot par šo jautājumu, vajadzēja būt labāk informētai, jo šīs nav referendums, bet tie ir jautājumi par imigrāciju, kas tagad ir karstā tēma Eiropā. Viņiem nepatīk, ka šo jautājumu uzdod tautai Un tādēļ man šķiet, ka šo divu iemeslu eh, dēļ, ka abi šie pamatojumi, kurus Rebeka Hārnsa minēja, ir nepamatoti, es esmu pret um, rezolūciju šajā jautājumā. Labi, bet lai būtu korekts, man pagājušajā, jāsaka, ka pagājušā plenāra sesijā es uh, sacīja, ka es Orbán kungam piezvanīšu, to es arī darīju, es viņam arī ilgi runāju pa telefonu eh, ar viņu, un tajā telefonu sarunā viņš teica tieši to, ko Sārkungs nu pat teica, ka viņa valdībai nav, nekā, nav nodoma, uh, eh, ja kādas likumdošanas soļas spērt, likuma uh, eh, nav sodu ieviešanai, un es arī preses uh, paziņojumā esmu par to izteicies saskaņot šo paziņojumu ar Orbānu. Un tagad par jautājumu rezolūcijā vai nē, un pēc tam balsosim par brīdi. Vispirms jautājums, kurš ir par debatu ar rezolūciju? Lūdzu, celiet rokas. Kurš ir pret? Laikam vairākums. Nu, labi, tad pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Vai tagad visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad balsosim par rezolūciju mājā. Kurš ir par? Kurš ir pret? Kas atturas? noraidīts. Tas bija vairākums šaubu nav. Tagad eh, rezolūcija jūnijā, kas ir par to, kas ir pret to, pieņemts. Termiņi pieteikumu iesniegšanai <clears throat> Tas tagad nav aktuāli, un balsojums būs tikai jūnijā. Lūdzu, veržā kundzē vārds. Priekšsēdētāji, gribu atgriezties pie tā, ko jūs sacījāt par padomas klātbūtni, jo mēs. Um, šoreiz to. Šī nav no pirmā reize, kad mēs ar to saskaramies, un arī Pilsēnisko brīvību komiteja Latvijas prezidentūrai tāda pašā tieks. Manuprāt, tā ir vispārīga problēma, pret to ir jāizturas, kā pienākas eh, konkrēti pret to, ka padome nerespektē mūsu darbu. Domāju, ka tā ir problēma un tā ir jāpasvītro. Ich glaube, dass ich mein es domāju, ka es diezgan skaidri izteicos, izteicu savu eh, attieksmi pret eh, padomas nostāju. Uh, Nesmu saņēmis grozījumus par trešdienas darba kārtību, par ceturtdienu esmu tie grupā, grib sarīkot debats par eh, cilvēktiesības, demokrātijas un tiesību valsts principu pārkāpumiem, eh, sarīkot šo debatu priekšpusdienā. Un 12. sarīkot balsojumu eh, par to lūdzu Gerero kungs pamatojumam. Sí? Sí, gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vispārīgi runājot, mana grupa vēlētos, lai steidzamības jautājumi vienmēr tiktu skatīti ceturtdienas rīta sēdē, ņemot vērā to svarīgumu spiemīt tematiem, kurus mēs apspriešam, jo ļoti bieži šeit ir runa par cilvēku dzīvībām un tā ir vispārīgā nostāja. Šobrīd, šo, šobrīd es lūdzu, lai šajā sesijā steidzamības jautājumi tiktu skatīti rīta cēlienā un likt uz balsojumu pusdienlaikā. Vai kāds grib izteikties par labu ierosinājumu, vai kāds grib izteikties pret to? Lūdzu, Prēdes kungs. Priekšsēdētāji, galīgi nepiekrītu priekšlikumam pārcelt steidzamības jautājumus uz rīta sēdi divu iemeslu pēc. Pirmkārt, tāpēc, ka ceturtdien piec, pēcpusdienā nav nekādu iemeslu, kāpēc, lai nestrādātu. Es neredzu, kāpēc būtu jāstrādā trīs ar pusi dienas un nevis četras dienas. Un otrkārt, ir, ir parlamenta tradīcija skatīt steidzamības jautājumus pēcpusdienā. Tāpat ziņoja, ka tad, kad steidzamības eh, jautājumi E, pēcpusdienā, tad ir klāt vairāk deputātu nekā tad, ja šie jautājumi tiek skatīti rīta cēlienā. Tāpēc esmu pilnībā pret šādu priekšlikumu. Manā Labi, dāmas un kungi, balsosim par Gerēro kungu pieteikumu. Lūdzu, celiet rokas, ja esat par. Kas ir pret? Kas atturas? Pārbaudīsim, lūdzu. Haben alle abgestimmt? Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pār 185 pret 106 pieņemts. Dann kommen wir zur Aussprache. Tad tagad atklāsim debatas par Fan Nīden.